bija debatēs arī asumi, bet tas viss notika demokrātiskas diskusijas ietvaros, un tās nevēlas ierobžot, to es arī negribētu darīt tagad. Un tagad pāriesim pie balsojuma. Un pirmais būs beigas ziņojums par daudzgadu finanšu sēmas pārskatīšanu, lai sektītu ar projektu papildu finanšu vajadzības. Un ir mutisks eh, grozījums. Slama Sūrkungam vārds. Paldies, priekšsēdē kungs. Es vēlos budžeta komitejas vārdā palūgt, ka pirms kopējā balsojuma mēs iesniegt asamblējā grozījumu, balsojumu par grozījumu, ko lūdza budžeta komiteja. Tas ir vēlu iesniegts, ko mēs nevarējām, diemžēl, iztūkot visās valodās laika trūkuma dēļ, bet citādi mēs rīkoties nevaram. Un šis ir politiski būtisks grozījums, jo pēc vienošanās, kas tika panākta pagājušajā nedēļā trīspusējās sarunās par ITER projektu finansēšanu, padome vakar pēcpusdienā vienbalsīgi pieņēma šo te vienošanos, bet sešas valstis vienpusīgi sniedz interpretāciju, kas ir pretēji parlamenta delegācijas interpretācijai, un budžeta komiteja uzskata, ka ir nepieciešams šorīt svinīgi atgādināt savu interpretāciju. Pretējā gadījumā mēs nevaram dot savu piekrišanu trīspusējās sarunās, un šais apstākļos es lūdzu piemērot reglamentu 161. punktu, pirmo punktu, kas ļauj pieņemt šo grozījumu pat, ja tas ir iesniegts vēl, jo ir ārkārtēji izņēmu apstākļi. E, Paldies. Budžetu komitejas vadītājam. Jūsu priekšlikums ir, ka mēs tagad balsotu par mutiskiem grozījumiem, ko pieņēma budžeta komiteja vakardien. Vispirms vēlas jautāt, vai kāds iebilst pret šādu procedūru. Iebilžu nav. Tādā gadījumā mēs tagad varam balsot par Lamasūra kunga grozījumu. Par vienošanos, kas panākt vakardien budžeta komiteja. Kas ir, kas ir par? Kas ir pret? kas atturās pieņemts. Lamasūra priešlikums un budžeta komitejas priešlikums ir pieņemts balsojumā. Un tagad varam turpināt balsojumu par beigu ziņojumu. Personālais balsojums par ziņojumu, ieskaitot arī iekļaut lamas uzņēmumu. Sākam balsot, vai visam nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Beigas kungam. Nākamais ziņojums. Jeģevskas ziņojums par 2011. gadu vispārējā budžeta grozījumu projektu solidaritātes fonda izmantošanu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies, Iečevskas kundzei, pieņemts. Nākamais ir beigas ziņojums. Solidaritātes fonda izmantošana. Personais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Beigas kungam. Nākamais balsojums par Matēras ziņojumu. Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies, Matēras kundzei. Tagad balsojums par zipeles eh, ziņojumu. Tiesības uz informāciju krimināla procesā. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, Sipels kundzei. Tagad Ēlas Senders kundzes ziņojums. Revizijas palāca locekļu iecelšana amatā. Pirmais balsojums par Kārlu Pinkstenu kungu. Slepenais balsojums zilai gaismai iededzoties uz jūsu aparātiem, jūs varat balsot pār, pret vai atturoties. Kā parasti, izņemot, ka ir jūsu ierīcēs tikai viena gaismiņa. Tātad pār Karla Pinkstena iecelšanām tā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Tagad balsosim par Henriku Otbo. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts, apsveicam, vai iecelts, pareizāk sakot. Tagad Juana Frančiska Korona Romon kundze, sākam balsot. Odīkungs, jums ir kas sakams? Oui, Jā, priekšsēdē kungs, mēs esam konsultējušies saistībā ar reviziju palātas locekļa iecelšanu. Atgādinu, ka revizijas palātā 27 locekļi līgums paredz, ka padome ieceļ locekļus konsultējoties ar parlamentu. Šodien mēs konsultējamies un šī konsultācija tiks iesniegta padomē. Valdība tātad ierosina locekli un parlaments dod atzinumu. Mums ir astoņi Tātad astoņi šie te locekļi no dažādām valstīm - Beļģijas, Spānijas, Dānijas, Somijas, Īrijas, Itālijas un Portugāles un Zviedrijas, un valdības nesen grozīja Itāliju, Spāniju saistībā ar vēlēšanām, un bija arī vēlēšanas Dānijā un Spānijā. Šajās četrās valstīs Spānijas karaliste saist, saistībā ar politiskā situācijas maiņu mainīja nozīmēto kandidātu vai locekli. Un runājot par Spāniju, politiskie spēki Spānijā man lūdza parlamentu, ja ir iespējams, kā to paredz 108. pāns mūsu iekšējā reglamentā, atlikt šo balsojumu, lai izvērtētu situāciju, valdība to veiks, darīs nākamajā nedēļā, un tātad Spānija lūdz mūs atlikt šo balsojumu, un tā ir Eiropas Tautas partijas grupa, kas to lūdz jūs darīt, priekšsēdēkungs. Sorry. Zgodnie z zasadami chciałbym prosić. Saskaņā ar mūsu reglamentu gribētu dot vārdu kādam, kas šo uh, iesniegumu atbalsta. Speroni kungs, tas būs lūdzu dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti bieži Eiropā tautas grība netiek ņemta vērā. Mēs jau redzējām kādas bija spiediens izdarījis ar Grieķiju, izteiktos no referenduma. Spānijā ir bijušas vēlēšanas, Itālijā diemžēl nē, bet pēc vēlēšanām ļoti bieži situācija mainās citādi, no tām nav nekādas jēgas, un es domāju, ka ir pareizi uh, atlikt šo balsojumu, jo jaunā Spānijas valdība pēc brīvajām vēlēšanām varēs apstiprināt, nozīmēt to kandidātu, bet viņus varētu arī to mainīt, un tā ir tikai demokrātijas pazīme. Paldies! Jedna vypověď. Paldies! Un tagad viens runātājs pret Svobodas kungs lūdzu priekšsēd. Pilnīgi uzticamies uh, e, referentējā Lasenders kundzei, bet uh, arī bez tā es gribētu politiskās grupas vārdās skaidri pasacīts šādi. Ir runa par neatkarīgu pozīciju, nav runa tātad par valdības pārstāvi, runa par personu, ko mēs kā neatkarīgi ieceļam. Un tas ir jāpasaka skaidri. Nākamreiz tautas partija varbūt arī prasīs nomainīt komisāru, tādēļ, ka valdība ir mainīsies. Mēs runājam par Eiropas vārdā, nevis atsevišķu valdību vārdā, un tas būtu jāņem vērā. Hier ist jemand nominiert. Tādēļ arī skaidri gribu pateikt, ka šeit ir izvirzīts cilvēks parlamentu komiteja tur atzinos par pamatot personu, par piemērot referenta Jālas Senders kundze. To viss ir uh, izsvērus, un tādēļ mums būtu jābalso par kandidātu, nevis uh, atpakaļējoši par Spānijas valdību. Paldies! Uh, proszę Państwa! Paldies! Paldies! Vispirms balsojam par šiem ierosinājumiem. Tātad pirmais jautājums, vai vajadzētu atlikt balsojumu? Tad par Odī ierosinājumu vispirms, kas ir par? Tātad mums būs vajadzīga elektroniskā skaitīšana. Varat balsot. Mēs balsojam par Odī ierosinājumu. Vai jūs jau esat nobalsojuši? Balsojums ir beidzies. Tā tad ierosinājums ir noraidīts. šajā gadījumā tātad mēs balsojam par Karunas Romona iecelšanu. Varat balsot. Vai ir, esat nobalsojuši? Balsojums ir beidzies. Tātad kandidatūra ir pieņemta. Apsveicam. Tagad par Itālā kunga iecelšanu revīzijas palātas locekļa amatā varat balsot, slepenais aizklātais balsojums, vai esat nobalsojuši, balsojums ir beidzies. Pieņemts, apsveicam. Nākamais kandidāts ir Kevins Kārdivs. Aizklātā balsošana varat balsot. Czy wszyscy głosowali? Vai jūs esat nobalsojuši? Balsojums ir beidzies. Kandidatūra ir pieņemta. Nākamais. Pietrs Ruso. Lūdzu, balsojiet. Vai esat nobalsojuši? Balsojums ir beidzies. Pieņemts, apsveicam. Nākamais Vitu Dasila Karteira. Varam balsot. Vai esat nobalsojuši? Balsojums ir noslēdzies. pieņemts. Apsveicam. Pēdējais kandidāts Hans Gustavs Vesbergs. Balsojam. Vai esat nobalsojuši? Balsojums noslēdzies. Pieņemts. Apsveicam. Un paldies Ajelas Senders kundzei par ziņojumu sagatavošanu par šiem kandidātiem. Nākamais ziņojums ir Himenes un Rimeiro ziņojums. Nav ierosinājums noraidīt, nav grozījumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos tikai precizēt, varbūt tur ir zināmas neprecizitātes. Otī jānorāda, ka ir jauna valdība Beļģijā pēc, pēc vēlēšanām ir pagājuši daudz laika un situācija vēl aizvien ļoti neskaidra. Paldies. E, dziękujemy pani. Paldies kundze par šo komentāru. Tātad mēs nezinājām, un ir vērts varbūt atkārtot, ka demokrātija varbūt strādā lēnām, bet rezultāti ir ļoti labi, kā mēs to visi zinām. Mēs at, tad at, nonākam pie otrā lasījuma Eiropas aizsardzības rīkojumam. Tas ir Himenes un Romero, Himnes un Romero ziņojums. Nebija ierosinājums noraidīt, nav arī grozījumu. Tātad mēs pieņemam kopējo nostāju ar padomi. Nākamais ziņojums ir Maķē ziņojums arī otrajā lasījumā par vienotu pieteikšanās procedūru uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Trešo valstu pilsoņiem nav bijuši ierosinājumi noraidīt, nav arī iesniegti grozījumi. Tātad mēs pieņemam padomas vienoto kopējo nostāju. Paldies Veronikai Matjē. Nākamais ziņojums ir Rivellīni ziņojums, arī otrajā lasījumā attiecas uz dažiem noteikumiem zivsaimniecības nolīgumā vidusjūrā. Arī šeit mums nav iesniegt ierosinājums noraidīt vai kādu, kaut ko grozīt, un kā mēs to pieņemam kopā ar padomu, tātad kā kopēju nostāju. Paldies Rivelīni kungam. Nākamais balsojums ir otrajā lasījumā par noteiktu veidu sabiedrības gada pārskatiem attiecībā uz saimnieciskām mikrovienībām. Lēnes ziņojums. Tātad mēs skatāmies uz padomus nostāju. Juridiskā komiteja ir iesniegusi piecus grozījumus, kas balso par, pret, atturās, tātad pieņemts. Pieņemts šie grozījumi. Tātad mēs pieņemam ar grozījumiem šo kopējo nostāju. Paldies Lēnis kungam. Nākamais ir Dekastro ziņojums par finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud liels grūtības saistībā ar finansiālo stabilitāti. Mēs tātad skatā, izskatām šeit regulas projektu Šeit ir seši grozījumi no vides komitejas, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par grozīto priekšlikumu, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Un tātad rezolūcijas pam projekts. Lūdzu, visus balsot, vai esat nobalsojuši? Balsojums ir beidzies. Pieņemts. Paldies De Castro kungam. Un tagad Stērdī kunga ziņojums. Divdesmit otrais punkts regulas rezolūcijas projektā, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. <clears throat> Tad preambulas kā daļa, četras daļas, par pirmo daļu, kas ir par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. L daļa par, pret, atturas, pieņemts. M daļa par pret atturas pieņemts. N par pret atturas pieņemts. O daļa par pret atturas pieņemts. Tad mēs Balsojam par visu grozīto rezolu, eh, par visu rezolūcijas projektu par, pret, atturas, pieņemts. Liels paldies visiem par darbu!